We've got four notes tonight. Okay. So just as long as Okay, ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, vai mēs varam apstiprināt darba kārtību šī vakara sanāksmē? Pāris īsu paziņojumu no manas puses par pārraidi tiešsaistē. Tas nav varbūt tāds labs Eh, precedents, bet, nu, ņemot vērā tehniskas ierobežojumus, šī sanāksme tiks ierakstīta un pēc tam palaist vēlāk tūkums, piemēram, visās valodās, izņemot četras valodas, par, jums, par kurām jums tad arī ir informācija, acīm redzot. Gribu mūsu vidū sveikt gan IMPO, IMCO deputātus, gan ITRA deputātus, kas tik lieliski kopā sastrādājušies strādājot pie šī ziņojuma. Tāpat arī sveikšu šeit aizstājai deputātus. Gribu atgādināt, ka 100-287 grozījumi tika iesniegti. Un tas nemaz neskaitu tās visas atzinumus no citām komitejām, tāpēc tiešām gribu pateikties no sirds ITRS eh, komitejas pārstāvējiem un Gebhards kundzei no IMCO komitejas, tāpat arī Jānu referentiem par to ļoti grūto sarežģīto darbu, kas tika paveikts. Un īpašu paldies gribu teikt sekretariātam, konsultantiem un asistentiem, kas arī ir strādājuši vaigas viedros caurām naktīm. Um, 54. 54 kompromisu grozījumi ir sagatavoti. Nu, nezinu, vai tas pilnīgi nav jau tāds rekordliels skaitlis balsojuma sarakstā. Uh, Bet, nu, cerēsim, ka tik un tā varēsim ātri iziet cauri balsojumam. Tāpat gribu teikt paldies arī visiem līdzreferentiem un ēnu referentiem. Tāpat arī referentiem no citām komitējām, kas gatavoja atzinumus, aktīvi strādāja, īpaši pēdējā sēnu referentu tikšanās reizēs, tā lai būtu vienošanās. Nu, apmēram divi ar pus stundas mums būs vajadzīgas, es domāju, šim darbam, bet cerēsim, ka mums izdosies tomēr paveikt vēl pat ātrāk nedaudz. Došu tagad vārdu līdz priekšsēdētājiem Jeržī Buzakam. Tiešām bija liels eh, gods ar viņu strādāt kopā pie šī dokumenta. Paldies, Vikija! esam izveidojuši fantastisku kopdarbu astoņu komiteju starpā. Cieša sadarbība. Visu laiku kontaktējamies arī ar vadošajām komitejām Un tas, manuprāt, piedāvā ļoti jau labu atbildi uz tādu iespējamo sadarbības formātu arī turpmāk. Mēs visi ļoti labi sapratām, cik svarīgs ir digitālais vienotais tirgus, cik svarīga digitāla savienība, un nākotnē tiešām mums vajadzētu šādu savienību arī veidot. Tas nav vienkārši, bet tas ir ārkārtīgi sarežģīts dokuments, to jūs visi labi zināt. Un sadarbība bija vienkārši izcilkā, jo Vikija teica, visu sešu komiteju starpā, nebija viegli iziet uz kompromisu. Not... Ļoti garš balsošanas saraksts, saraksts, bet nu netik garš, kā varbūt dažiem pat sākumā likās. Nu, cerēsim, ka stunda 20 mums tikai būs vajadzīgs. It's not a race. Okay. Nē, nē, nekādas sacīkstas un sacensības tās nav, bet pirmo pusi balsojumu vadīšu es un Ježek un Ježek ja šī būveks vadīs otro balsojuma daļa, nu tad cerams mēs tā strauji strādāsim. Tātad, vai varam apstiprināt arī protokolu sanāksmai, kas notika 1. decembrī? Ja nav iebildumu, līdz šīs sanāksmes beigām, ja tāda netiks iesniegta, tad protokols tiks uzskatīts par apstiprinātu. Lieliski. Nu tad pārējiem pie balsojuma. 100 80 balsojumu kopā informatīva raksturī punkti. Priekšādātāji pateicos. Krimindamento 300. Gribēju tikai atgādināt, ka 198. grozījums nav ietverts 14. A kompromissā, un par to vajadzētu balsot atsevišķi. Il segretariato è stato avvisato, ma hanno detto che non sono riusciti a correggere la lista di voto. Sekretariāts mums informēja, ka viņš nevarēs, viņi nav varējuši attiecīgi izlabot balsošanas sarakstu, kā tas uh, tur neparādās. Sekretariāts man saka, ka viņi uzskata, ka jūsu grozījums 396 ir ietverts kompromisā 14a. Nē, es atvainojos. 3b kompromisā, kur tiek runāts par konkurences politiku. Jūsu 398. grozījums runā par konkurences politiku, un viņi uzskata, ka vismaz būtiska daļa jūsu grozījuma daļa ir ietverta šajā 3B kompromisā. Par kādu citu jautājumu vēl? Nē. Ļoti labi. Nu, tad sāksim balsojumu. Man ir vajadzīga balsošanas kartiņa. Okay. So compromise amendment one, all those in... Labi, pirmais grozījums par, pret, pieņemts. 177 par, pret par pret atturas pieņemts. 1, 8, 7 par pret atturas norēdīts. Nu, Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts.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 Beidzam balsot. Eh, noraidīts. Okay. Close... Tā pārbaudām, tad, kad būs šaubīgi. 2, 3, 6 par. Atvainojiet. 2, 3, 5. Then... 2, 3, 5 par. Pret. Atturas pārbaudām.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 2, 4, 1 par, pret, atturas pārbaudām. Noraidīts. Kompromiss 4 par, pret, atturas pieņemts. 4A par, pret, atturas pārbaudām. Okay, that falls. Norādīts. Tagad 12.35 eh, kopā ar 25. Tā, nu, tagad nodarbinātība 47 par pret. Atvainojiet, nodarbinīties 47 par pret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 noraidīts. Piektais kompromiss par, pret, at, no pieņemts. Sastais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 6a par, pret, atturas pieņemts. 340 par, pret, atturas pieņemts. Page 29, amendment 364 par pret atturas pārbaudīsim lūdzu. That's 364. 364. That passes. Pieņemts. Septītais. Kompromiss septiņi par pret atturas pieņemts. Nu, tas. Moving on to amendment Pārējiem pie 401. par pret atturas pārbaudam elektroniski. Atkrīt, jo ir vienāds balss skaits par un pret. 402 un 403 identiski par dzēšanu, par, pret, atturs atkrīt. Astotais kompromisa grozījums par, pret, atturas pieņemts. Mutiskais grusējums no tautas partijas par to balsosim tad, kad nonāksim pie 28. kompromisa grozījumu. Tālāk 9. kompromisa grozījums 39. lapusē par, pret, atturs pieņemts. Papildus kompromiss numur 9 par, pret, atturs pieņemts Atvainojiet. Pārbaudīsim. Tas ir kā papildinājums par, pret. Pārbaudīsim elektroniski. Sorry, there's one SN. Viens deputāts no sociālistu un demokrātu grupas pār, par daudz. Vai viens no S un D grupas deputātiem varētu izņemt balsošanas kartiņu? Varbūt kāds no aizstājējiem, deputātiem aizstājējiem Es, paldies, viss nokārtots. Es atceros, pieņemts. Pieņemts. Tādāk. Tātad pieņemts papildus 9. kompromiss. 444. grozījums. Tas ir mm, svītrojums. Par, pret, atturs, pieņemts, līdz ar to Ehm, tā tas ir noticis. 10b 452 grozījums par pret atturs atkrīt. 453 par, tas arī ir svītrums, tātad par, pret atturs pieņemts. Četrsimti sešdesmit ceturtais par, pret, atturs, noraidīts, 465 par, pret, atturs, noraidīts, 468 par, pret, atturs, noraidīts, 467 par, pret, atturs, pieņemts, 469 par, 449, 470, 471, visi kopā par, pret, atturs, noraidīts. 13. kompromis grozījums par, pret, atturs, pieņemts. Kompromis grozījums 13a par, pret, atturs, pieņemts. 488. par, pret, atturs noraidīts, 14. kompromiss grozījums par, pret, atturs pieņemts, 14. par, pret, atturs pieņemts, kā papildinājums 14. par, pret, atturs pieņemts. 495. par, pret, atturs noraidīts 496 par, pret, atturs, pieņemts 497 par, nē, tas atkrīt, jo tika pieņemts 3A kompromisa grozījums. 498 par, pret, pārbaudam elektroniski. voted. That's passed. Pieņemts. 499 atkrīt, jo iepriekšējo pieņēmām. 501 par, pret, atturs, pārbaudam elektroniski. Noraidīts. 500. par, pret, atturs. Šķiet noraidīts, bet drošības pēc pārbaudīsim elektroniski. Noraidīts. 15. kompromis grozījums. Par, pret, atturs pieņemts kā papildinājums 15 kompromisu grozījumiem par, pret, apturas, pieņemts. Piecsimt trīsdesmit septītais par, pret, attur, pārbaudīsim elektroniski. Falls. Okay, close. That falls. Noraidīts. 548. Par, pret, atturs. Noraidīts. 547. par, pret, atturs, noradīts, 548 un 549 par, pret, at, pārbaudīsim elektroniski. now a lot more voting cards in the room. That's passed. Pieņemts. 550. Svītrojums par, pret, atturs, noraidīts. 16. kompresa grozījums par, pret, atturs, pieņemts. 585. par, pret, atturs, Šķiet, ka pieņems, bet pārbaudīsim elektroniski. 585. Pieņemts. 17. kompromiss grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 610. par, pret. Pārbaudīsim elektroniski. Pieņemts. 613. svītrojums par, pret, atturs noraidīts. 18. kompromiss grozījums par, pret, atturs pieņemts. 18. A par, pret, atturs. Pārbaudīsim elektroniski. 18. A kompromiss grozījums. Oh, Pieņemts ar lielu balsu vairākumu papildinājums 18a kompromisu grozījumam. Tas ir papildinājums par, pret. Pārbaudīsim tad šoreiz šo papildinājumu. Vēl četriem jānobalso. Vēl četriem jānodod savas balsis. Trīs, divi. Beidzam balsot. Noraidīts. Noraidīts tātad. 622. grozījums par, pret, apturs, pārbaudam elektroniski. Noraidīts. Noraidīts. Tālāk Kult 24, pirmā daļa. Par, pret, atturs, pieņemts. Ne. Labi, pārbaudam elektroniski. Um, um. Pieņemts. Kult 31 par, pret, atturs, šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski. Noraidīts. 18b kompromisa grozījums par, pret, atturs, pieņemts. Papildinājums 18b par, pret, atturs, Pieņemts. Tālāk. Došu iespēju Buzekungam turpināt balsošanu. Paldies, Viki! Lieliski līdz šim strādājām. Nu tā tad. 633. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 634. par, pret, atturas, noraidīts. 19. kompromiss grozījums par, pret, atturs, pieņemts. 19. A par, pret, atturs, pieņemts. Papildinājums 19. A par, pret, atturs, pieņemts. 668. par, pret, atturs, noraidīts. 694. par, pret, atturs, pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 697. par, pret, atturs, noraidīts. 20. kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. Papildinājums 20. par, pret, atturs pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 729. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 21. kompromiss grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts. Papildinājums numur 1. 21. par. Pret atturas. Šķiet, ka pieņemts, bet pārbaudīsim elektroniski. Pirmais papildinājums 21. kompromisa grozījumam. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais papildinājums 21. kompromisa grozījumam par, pret, atturs, pieņemts ar tādu pašu balsu vairākumu. 22. kompromiss grozījums par, pret, atturas pieņemts. 22a jauns kompromiss grozījums par, pret, atturas pieņemts. 800. grozījums par. Astoņsimtais par, pret, Pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 802. Par. Pret. Atturs. Noraidīts. 803. Par. Pret. Atturs. Noraidīts. Bloks. CA par. Pret. Atturs. Pieņemts papildinājums kompromisam 24 par, pret, at, pārbaudīsim elektroniski. Pirmais papildinājums 24. kompromisu grozījumam beidzam balsot. Pieņemts. Otrais papildinājums 24. kompromisu grozījumu par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. I close. Un beidzam balsot. Pieņemts. Papildinājums 25. kompromisu grozījumam par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski arī šo. Papildinājums 25. kompromisu grozījumam beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. 919. par. 919. par. Visi gatavi par, tātad kas par? Pret? Atturs? Pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 28. kompromiss grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais papildinājums 28. kompromiss grozījumam par, pret, atturas, pieņemts, bet tomēr drošības pēc pārbaudīsim elektroniski. Addition 1, compromise 26, I close the vote. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais papildinājums 28. kompromisu grozījumam par pret, atturs, pārbaudīsim arī šo elektroniski. Addition 2 to compromise 20. Otrais papildinājums. Beidzam balsot. Pieņemts ar divu valstu vairākumu. Uh, amendment 9. 942 par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim elektroniski. 942. Beidzam balsot. Noraidīts. 944. par. Pret. Atturs. Norādīts, bet tomēr pārbaudīsim elektroniski. 944. Lūdzu, beidzam balsot. Norādīts, jā. 954. par. Pret atturs noraidīts, bet pārbaudīsim arī šo elektroniski. 954. Rūzīgs. Beidzam balsot, noraidīts. 955. par. Pret. Atturs. Nu, pārbaudīsim arī šo elektroniski. 955. I close. Beidzam balsot. Noraidīts. 969. par. Pret. Atturs noraidīts. Vēlties pārbaudīt? Labi. 969. elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 27. kompromis grozījums par. Pret. Atturs pieņemts. 27. A kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. 103, 1034 par pret atturas noraidīts. 1035. grozījums par pret at, pārbaudīsim elektroniski. 100, 1035. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 1040. Par. Pret. Atturs. Noraidīts. 1041. Par. Pret. Atturs. Pārbaudīsim elektroniski. 1040. 41. One, just right. Yeah. You... Beidzam balsot. Noraidīts. Divdesmit astotais kompromisa grozījums. Ar mutisku grozījumu. Mutisks grozījums. Vai ir kādi iebildumi pret šo mutisko grozījumu, ja varbūt nolasiet šo mutisko grozījumu? S&D grupa noraida visus mutiskos grozījumus. Tātad balsosim par kompromisu grozījumu bez mutiskā grozījuma. Kompromis numur 28 bez mutiskā grozījuma. Kas par? Pret? Atturs pieņemts. 1071. Par? Pret? Atturs pārbaudīsim elektroniski. 1071. We close the vote. Beidzam balsot. Noraidīts. 1084. par. Pret. Atturs. Pārbaudīsim elektroniski. 1084. Beidzam balsot. Pieņemts. 29. kompromiss grozījums par pret atturs pieņemts. 1103. grozījums par pret atturs noraidīts. 30. kompromis grozījums par pret atturs pieņemts. 100, 1128. par pret atturs noraidīts. 31. kompromis grozījums par pret atturs pieņemts. 32. kompromis grozījums par pret atturs pieņemts. 1157. par pret atturs pārbaudīsim elektroniski. 1157. Beidzam balsot. Pieņemts. 33. kompromiss grozījums par pret atturs pieņemts. 1185. par pret atturs pieņemts. 94. par pret atturs pieņemts. 1199. par pret atturs pārbaudīsim elektroniski. 1199. Beidzam balsot. Pieņemts. 1202 par, pret, atturs, pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 33 A krompurs grozījums par, pret, atturs, pieņems. 33 B kompromis grozījums par, pret atturs pieņems, 33C kompromisa grozījums par pret atturs pieņems, pirmais papildījums, papildinājums 33C par pret atturs pieņemts, otrais papildinājums 33, 33C kompromisa grozījumam par pret atturs pieņemts, 33D kompromisa grozījums par pret atturs pieņemts. 34. kompromis grozījums par pret atturs pieņemts. 1238. par pret atturs noraidīts. 1242. par pret atturs. Pārbaudīsim elektroniski. 1242. Beidzam balsot. Noraidīts. 35, 35 kompromisa grozījums par, pret atturas pieņems 35A par, pret atturas pieņems 1252 par, pret atturas noraidīts 38 kompromisa grozījums par, pret atturas pieņems 36A kompromisa grozījums par, pret pret atturs pieņemts. Viens, divi, seši, pieci grozījums par pret atturs. Balsosim elektroniski. 1, 2, 6, 9. Tas ir kā grozījums balsošanas sarakstā. 1265. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. 37. Gro, eh, kompromisa grozījums par, pret, atturas pieņemts. 1277. par, pret, atturas pieņemts. Atvainojiet, pārbaudīsim elektroniski. 1277. Noraidīts man šķita. Vismaz, lai mums tad pēc tam būtu mierīgs un cieši smiegs. Noraidīts tiešām, jā. 1281. par, pret, atturas, noraidīts. 1281. Beidzam balsot. Noraidīts. 1285. par pret atturas pieņemts. E, nulles kompromiss par pret atturas pieņemts. A kompromiss par pret atturas pieņemts. 67. par pret atturas pieņemts noraidīts, bet pārbaudīsim labāk. Pārbaudām. I close the vote. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss B par pret atturas pieņemts. C kompromiss par pret atturas pieņemts. 104. grozījums par pret atturas pārbaudām. 104. 104. pārbaudām lūdzu beidzam balsot. Noraidīts. 106. par pret atturas pieņemts. 115. par pret atturas noraidīts. D kompromiss par pret atturas atturas pieņemts. 146 e, par pret pieņemts. 147 pat par pret pieņemts. 149 par pret atturas pārbaudām. 149 pārbaudām lūdzu. Pārbaudām elektroniski. Un tagad beidzam. Accepted. Pieņemts. 152. par pret atturas. Pārbaudīsim atkal. Lūdzu. Izskaties, ka bija noraidīts. I close the vote. Beidzam balsot. Noraidīts. 156. par pret atturas tāpat kā iepriekš noraidīts 157. par pret atturas. Bet nu pārbaudām, pārbaudām 157. lūdzu pārbaudām. Probably. I close the vote. Beidzam balso. Pieņemts, protams, jā. 162. par pret atturas atturas. Pārbaudām. 162. pārbaudām lūdzu. Beidzam balsot. Rejected. Noraidīts. 165. par. Pret. Pa. I close the vote. Beidzam balsot. Noraidīts. Un tagad, kolēģi, būs nepieciešams pagaidīt līdz septiņiem, līdz astoņiem divdesmit. Jā, ko jūs domājat? Gaidām līdz astoņiem divdesmit. Mēs varam balsot tā. Tagad elektroniski personālais balsojums. Sākam balsot. I close the vote. Beidzam balsot. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Dāmas un kungi. Jūs vēl nevarat redzēt smaidas mūsu abu referents sejās. Nu, lūdzu, pie, piecelieties kājās un eh, pasmaidiet mūsu publikai. You see, uh, we create. Mēs esam patiešām nu, radījuši precedentu, vēl nebijušu sadarbības precedentu. Mūsu priekšā ir daudz likumdošanas darba, un mēs esam gatavi arī turpmākai izcilai sadarbībai, vismaz sešu komiteju starpā. Liels paldies! Ja jums ir kāds tikšanās astoņos, jums uz tām ir jāiet. Es zinu, ka jūs domājat uz tām neiet. Jūs domājat, ka jums nāksies sēdēt šeit. Es ļoti atvainos. Nu, Viki, tagad tev vārds. Will... Toms un kungi, paldies. Visiem novēlu priecīgas Ziemassvētkus un cerams tiksimies janvāra plenāru sēdē. Lai jums visiem jauks svētki. Mūsu referente kaut ko vēlējās teikt. Friends, do you want to say something? Dārgie draugi, vēlties kaut ko piemetināt?